tādēļ, lai taupītu energoresursus. Tas ir gluži vietā, jo tagad mēs izskatīsim Gjulas kunga ziņojumu par valsts energoefektivitātes rīcības plānu īstenošanas uzraudzību. Pirmais novērtējums. Lūdzu, dod vārdu Gjula kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs jāņem vērā, ka krīze bija arī tādas labvēlīgas sekas, jo dalību valstīs daudz intensīvāk runāja par energoefektivitāti. Mēs arī runājām par uh, gāzes cauruļvadiem, par glabāšanas kapacitātēm un arī par kodolenerģijas izmantojumu. Bet par energoefektivitāti līdz šim mēs runājām visai maz. Tieši tādēļ esmu priecīgs, ka pateicoties šim ziņojumam ir runāts par eh, dažādiem ietekmes izvērtējumiem, par to tika ļoti eh, kaismīgi runāts tieši pēdējo nedēļu laikā. Pateicoties energoefektivitātei, mēs varam patiešām ātri gūt eh, izcils panākumus. Piebalga kungs nesen norādīja uz to, ka ir nepieciešams uh, taupīt enerģiju un, piemēram, ja enerģiju taupīs uzņēmumu visā Eiropā, tas varētu sasniegt tāds ietaupījums energo daudzumā, kas, ko Ungārija iestērē viena gada laikā. Protams, ir jāmazina Eiropas atkarība no trešajām valstīm, ja mēs runājam par energo piegādi. Mēs arī nedrīkstam piemirst, ka energoefektivitātes veicināšana varētu palīdzēt tieši nabadzīgākajām sabiedrības daļām. Cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem vajadzētu maksāt mazāk par enerģētikas rēķiniem. Protams, dalībvalstīs situācija ļoti atšķirīga, tieši tādēļ būtu nepieciešams saskaņā ar 2006. gada lēmumu uh, garantēja to, lai katra dalībvalsts piedalītos rīcības plānos un to ietvaros eh, varētu sniegt eh, paziņojums par energoefektivitātes ievērošanu pašmājās. Protams, mēs varam uh, izdarīt zināmas secinājumus, un tāpat ir jāpadomā par to, kādus soļus spērsim nākotnē attiecībā uz energoefektivitāti. Bet varbūt tagad sīkāk pievērsīšos savam ziņojumam. Pirmām kārtām Eiropas komisijai vajadzētu darboties aktīvāk, ja dalība valsts pietiekam ātri neīsteno rīcības plānu. Plānus tāpat vajadzētu pārbaudīt, vai rīcības plāni patiešām saskan ar valdību patiesajiem darbiem, jo bieži vien ir ļoti liela uh, sprauga, ļoti eh, liels. Uh, liela distance starp realitāti un teoriju. Protams, mums jāpadomā par energoefektivitātes eh, pietiekam lētām izmaksām, jo ļoti maz eh, pilsoņu Eiropas Savienībā var atļauties investēt energoefektivitātei. Tādēļ ir jābūt vairākām atbalsta programmām, kas iekļautu vairāk jomu. Nākam, nākotnē energoefektivitātei vajadzētu piešķirt augstāku prioritāti. Tālāk Eiropas Savienībai vajadzētu uzlabot jurisdikciju energoefektivitātes jomā. Esmu pārliecināts par to, ka nospraustais virziens ir pat pamatots ir e, nepieciešams arī e, striktāks normas attiecībā uz ēku sanāciju. Tas arī varētu uzlabot energoefektivitāti. Dalība valstī tā arī ir tehniski jāturpina attīstīt, tas ir saistīts ar informācijas kampaņām, jo bieži vien patērētāji nezin, kas tad īsti ir energoefektivitāte. Viņi investētu tajā, ja viņi saprast, kādi būtu taustāmie ieguvumi. Priekšsēdētāja kungs varbūt vēl kāda doma. Es domāju, ka ekonomiskās krīzes laikos mēs nedrīkstam būt nolaidīgi pret tādiem aspektiem kā energoefektivitāte, jo mēs tādā veidā varētu radīt arī simtiem tūkstošu jaunu darbu vietu, jo mēs runājam par masu atlaišanu, tas ir ārkārtīgi būtiski. Paldies! Paldies referentam, vārds komisijai! Paldies! Paldies deputātiem. Es eh, patiešām esmu priecīgs, ka Eiropas parlamenta plenāra sēdē var runāt par energoefektivitāti, un mēs arī patiešām komisijā aktīvi vērtējam nacionālos energoefektivitātes rīcības plānus. Tas tika piedāvāts jau pagājušā gada novembrī, eh, kad tika izveidot enerģētikas un klimata pakete, un bija arī 2008. gadā tapis Eiropas komisijas paziņojums par šo tēmatu. Un darba dokumentā pavasarī jau iepazīstināsim jūs ar konkrētiem rezultātiem. Tieši tādēļ vēlēs izmantot iespēju pateikties Gürka kungam, referentam un vēlēs pateikties gan par veikto darbu, gan arī um, ITRE komitejai, kas darbojas Eiropas parlamentā, jo viņa ārkārtīgi aktīvi iesaistīja visas uh, ies, ieinteresētās puses diskusijās. Uh, Pagājuši gadu Eiropas komisija skaidri pateica, ka energoefektivitāte ir pirmā enerģētikas politikas prioritāte un e, tā ir jāievēro, lai varētu sasniegt 20-20-20 mērķus. Līdz ar to valstu energoefektivitātes plāni patiešām šeit atradās pašā notikuma centrā. Ja mēs runājam par energo pakalpojumu sniegšanu, ir jāievēro eh, zināmas saistības. Dalību valstīm ir jāiepazī, jāiepazīstina Eiropas komisija un citas institūcijas ar to uh, progresu, kas ir sasniegts, ievērojot energo efektivitātu un iztenojot rīcības plānus. Pašreizējais termiņš Sākotnējais termiņš bija 2007. gada 30. jūnijas, bet, diemžēl, daudzas valstis nokavējās ar informācijas sniegšanu. Pagājuši gad e, tika noteikts termiņš līdz 2008. gada jūnijam. Tagad komisija ir iepazinusies ar dalību valstu vērtējumiem un atbildes vēstules ir nosūtīts uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pēc tam norisinājās vairākas divpusējas tikšanās un daudzas dalību valstis apņēmās uh, uzlabot uh, Eh, sniegtos rādītājs un teica, ka ir gatavs to darīt nākamo mēnešu laikā. Kā, tik, kā ITRE komitejas deputāti atzīmēja, pirmie valstu nacionālie plāni norādīja, ka energoefektivitātes veicināšana patiešām bija vērtīga un ir sniegus cerētos augļus. Tas noved arī pie energo ietaupījumiem. Daudzi uz uzskatīja, ka šie starpdisciplinārie ieguldījumi, jeb centieni bija ārkārtīgi nozīmīgi. Ja mēs runājam par energo pakalpojumu direktīvu, ir, protams, ierobežots pilnvaras, bet eh, paziņojums, eh, kas tika izdots novembrī, eh, nozīmē, ka šīs pilnvaras varētu kādreiz paplašināties. Komisija sagatavos jaunu rīcības plānu, kas būs vērsts uz energo ietaupījumiem. Tas varēs spēcināt Eiropas Savienības rīcību, varēs atļaut labāk palīdzēt gan pilsoņiem, uzņēmumiem un dalību valstīm kopumā, lai tās enerģija varētu ietaupīt visefektīvākajā veidā, kas nozīmē arī mazākas izmaksas. Ziņojumā ir pieprasījums piedāvāt saistošas normas attiecībā uz energoefektivitāti, tātad 20% līdz 2020. gadam. Sā, tagad tas nav saistošs mērķis, bet komisija uzskata, ka ņemot vērā klimata un enerģētikas paketes izstrādi, kā arī piedāvājums otrajā energoefektivitātes pārskatā, mēs varam sasniegt šo mērķi, proti 20%. Gürka kungs savā ziņojumā skaitri norādīja, norādīja, ka ir jāpalielina arī finansiālais segums. Ja mēs runājam par energo ietaupījumu finansiāliem aspektiem, uh, Komisija uh, to iekļāva arī ekonomiskās atvesaļošanas plānā, kas tika prezentēts pagājušā gada 26. novembrī. Energoefektivitātes līdzi vedīs jaunu darba vietu rašanos, uzņēmumu varēs strādāt daudz efektīvāk un ar mazākām izmaksām, un, protams, tas ietekmēs arī ēku sanāciju efektīvākā veidā. Noslēgumā vēlējos jums atsaukt atmiņā, ka šīs komisijas sasaukuma laikā Eiropas Savienības līderi ir uzņēmušies konkrētas saistības, lai varētu veicināt un popularizēt uzlabojot energoefektivitāti. Tika runāts gan par jaunajām tehnoloģijām, un eh, arī tika veikti nopietni ieguldījumi, lai varētu uzlabot energoapgādes drošību un energoefektivitāti kopumā. Energoefektivitāte skar daudz plašākas jomas, nevien enerģētiku tā, kā tādu. Tā ietekmē visu Eiropas ekonomiku, tā ja, rada jaunas darba vietas, uzlabo ekonomisko izaugsmi un, protams, arī veicina konkurētspēju. Tas ir tieši tas, kas mums ir jādara šajos grūtajos grūtajos un izaicinājumu pilnajos laikos, kā jūs ļoti pareizi minējāt. Paldies! Paldies komisāru kungam! Balsosim par šo ziņojumu rīt, pulksten 10.30. Un visbeidzot, darba kārtībā ir īsa apspriede par Migeles Rāmas kundzes ziņojumu lietišķie pētījumi kopējās zivsēmniecības politikas jomā. Vārds referentē. Lies paldies priekšsēdētāji. Nu, jāsaka, šī gaismu samazināšana.